tā pārstāva un arī darbības dienas, kas atkal un atkal mēģina no šīs situācijas kaut kā tikt ārā. Ja mēs kopā mēģināsim, tad mums būs iespējas. Ja mēs turpināsim to tikai tēlot, ka mēs kopā rīkojamies, tad mums šāda iespēja nebūs. Paldies! Paldies eh, Flekensteina kungam. Nākamais runātājs ir Belderkungs uz vienu minūti. Paldies priekšsēdētājiem. Eiropas eh, atzinumam ir eh, priekšnoteikums, ka jābūt diplomātiskai vienotībai, bet, diemžēl, tās nav. Parīze un Roma pārstāv dažādas intereses, tās eh, atbalsta divas dažādas puses, dažādus militāros grupējumus. Un es domāju, ka pat Itālijas valdība nav īsti vienota. Itālijas valdība ir eh, ļoti sašķelta. Es tur saskatu lielu risku Eiropas Savienībai. Militārie grupējumi galvenokārt ar ieročiem tik apgādāti no Turcijas puses. Ir eh, jānodrošina mīkstināšanas politika. To es gribētu pateikt augstās pārstāvis kundzei. Jā, tagad vārds Klodam Morājas. Vicepriekšādātājs kundze, cienījamie kolēģi, protams, Ajāla Senderas kundze pareizi aprakstīja situāciju. Proti, kāda ir šī iejaukšanās, kā tā notiek, bet vicepriekšādātājs kundze, viņa to sasaista ar to tiešo aktuālo situāciju. Kad ieradās ārējais darbības dienas, mēs runājam par šīm risinājumu stratēģiem. Tiešām gribat uzdot jautājumu, tāpat kā man kolēģis Spinelli eh, kundze, kā mēs to panāksim? Kā mēs paplašināsim operāciju Sofija? kā sniegsim te atbalstu, kā to sasēsim citiem jautājumiem, vai ir kaut kāda iespēja elastīgumam, vai mēs varam mainī, apmainīties ar viedokļiem, lai situācija vēl nepasliktinātos. Protams, eh, Ajāls Senders kundze jau eh, pieminēja, ka, protams, mums ir jāsniedz informācija mm, patvērumu pieprasītājiem, bet, protams, nevajadzētu apvainot vienam otru, uzbrukt vienam otram, bet tiešām jāstrādā kopā, jo ir risks, ka būs tūkstošiem eh, bēgļu un uh, Protams, šie bēgļu uzņemšanas centri to parāda. Un uh, tie, kas ir apmeklējuši Lībiju no Eiropas Savienības, mēs redzam, ka tur tiešām ir krīze. Un uh, tas ir, uh, protams, ļoti tās politisks saspringts periods. Gribētu aicināt jūs atkal un prasīt, vai tiešām ir kaut kāds elastības iespēja pieejai. Un uh, pastāstiet mums lūdzu tuvāk par uh, situāciju ar operāciju Sofija. Paldies Morās kungam. Un tagad. Uh, Vārds Jureka kungam. Lūdzu, uz vienu minūti. Priekšsēdētājiem, dāmas un kungi. Lībijas traģēdijas gadījumā mēs strādājām būtībā pie tādas jaunas sadaļas, un tā tiešām ir ļoti liela traģēdija, kas sekoja arābu pavasariem. Tā ir ļoti liela mācība, dārga mācība, ko esam apguvuši. Un eh, nākamā komisija, kas uzņemsies atbildību Eiropas Savienībā nākamajā sasaukumā, tāpēc tas būs jāstrādā. Mūsu darbā mums vajadzētu salīdzināt to darbu, ko ir veikuši mūsu dažādie politiķi. Jūs varat izvēlēties starp faktisko novērtējumu politikai, bet nevajadzētu pakļauties ilūzijai un tādai kā vēlmju domāšanai Mēs gribam cīnīties par demokrātiju, bet mums tomēr ir jāuzņemas pilnīga atbildība. Jā, paldies, Jure kungs. Tagad Kingas kundzē vārds. Paldies priekšādātā. Nav laiks uh, sašķelties Lībijas ēle mums parāda, ka mums ir pienākumi, kas ir jāpilda gan Eiropas eh, valdībām, gan starptautiskām organizācijām. Tagad prioritāte ir tam, ka vajadzētu panākt pamieru, bet mums visiem jāsniedz ieguldījums, lai veidot ilgspējīgu politisku risinājumu, risinājumu, kas ilgtermiņā radītu stabilizāciju un valsts uh, izaugsmi. Bojā gājušie ir daudz, skolas, slimnīcas, bēgļu nometnes ir cietuši, tām ir notikuši uzbrukumi. Cilvēki ir uh, iesprostoti šajos centros, viņi ir pakļauti briesmām. Viņiem pievienojas eh, vēl cilvēki, sievietes, bērni, vīrieši, kas nevar atstāt valstīm, kas nebauda starptautisko aizsardzību. Runa ir par to, ka cilvēkiem ir jāsniedz iespēju dzīvot, un uh, šī cilvēka nedrīkst uh, kļūt par uh, spēles bumbu, lai gūtu uzvaru vēlēšanās. Mums ir jāsāk um, arī operācija Sofija. Lībija nav droša valsts, bet kā Lībija ir kategorizēta, mums ir jāraugos, kāda ir šī situācija. Jā, paldies, un tagad vārds Alfredam Santam uz vienu minūti. Eiropieši ir pienākums uh, aizstāvēt cilvēks, kas ir eh, traģiskā situācijā. Pirmkārt, mums ir vajadzīgs eh, raudzīties, lai Lībija neveidotos par tādu kā centru terorismam. Lībijas cilvēkiem ir vajadzīga stabilitāte. Kaut kad arī viņi dzīvos eh, mierā un demokrātijā, bet bez stabilitātes tas nenotiks. Mums nevajadzētu atļaut izveidoties tādam režīmam, kas to nenodrošina. Situācija Lībijā ir anarhiska, nekontrolēta. Mums ir jāpalīdz ar visiem iespējamiem centieniem un ir jāpaļaujas uz to, ka visi spēki Lībijā varētu iztenot savus plānus. Mums ir jāturpina un jāraugās uh, kā Lībijā cilvēki varēs ieviest savas nacionālas institūcijas. Mums ir eh, jānodrošina drošība Lībijas cilvēkiem un stabilitāte šai valstī. Tas ir būtiski, Lībija, lai Lībijas eh, valsts darbotos eh, normālā veidā. Jā, paldies. Un nākamā runātāja Kātī Pirī uz vienu minūti. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, 640 ievainoti, 8000 bezpajumnieku. Tas ir pēdējo kauju rezultātā viss radies. Eh, pagājušā mēnesī prezidents un ģenerālis Haftārs gan izvēl vienojās, eh, un bija runa jau par vēlēšanām, bet eh, ģenerālis Haftārs gribēja iekarot dienvidos cīm, bet viņš gribēja izdarīt spiedienu Viņš cer, ka viņa pozīcija pie sarunu kāda tiks stiprināta, bet mēs to nevaram pieņemt. Haftāra stratēģija neņem vērā miera procesu. Tas noved pie tā, ka ir uh, civilie upuri un uh, palielinās migrantu skaits, kas pamet Lībiju. Turklāt uh, vēl tiek radīt izdevīgi noteikumi teroristiem. Gribētu aicināt atbildīgos izbeigt konfliktus un neļaut izvērsties Haftaram apvienotās nācijas un Eiropai vajadzētu būt kā miera starpniekiem, tikai tad būs patiesa iespēja. Paldies! Vēlos uzsvērt, ka jums ir jāievēro jums atvēlētais laiks, tātad viena minūte katram. Un tagad vārds eh, Farijas kungam. Paldies, priekšsēdētāji! Cienījamā augstās pārstāvs kundze! Nesenā militārā eskalācija um, Lībijā un uh, citviet ir novedusi pie negatīvām sakām Eiropā un citviet. Mēs piedzīvojam jaunus imigrācijas viļņus. Daži saka, uh, ka Lībija ir droša valsts, bet es domāju, ka viņi uh, kļūdās tikus piešķirt humanitārā palīdzība 6 um, miljonu eiro apmērā, bet mums vajadzētu vienoties par kopīgu nostāju, lai izbeigtu šo konfliktu, lai galvaspilsētā tiktu ievērots pamieris, lai tiktu atskā, atsāktas sarunas un nodrošinātu mieru un stabilitāti. Kā jau teica augstā pārstāve, jācenšas panākt to, lai lībieši paši varētu izlemt savu likteni. Paldies! Paldies Varijas kungam. Tagad vārds Gomešas kundzei. Gomešas kundze nav zālē, tad nākamais runātājs Launs kundze. Paldies! Ciņam augstās pārstāvs kundze situācija Lībijā ir vairāk nekā satraucoša. Ļoti daudzi gājuši bojā, daudz ievainot un desmit tūkstoši ir tikuši pārvietot. Runa ir par trešo uh, pilsoņu karu pēc Kadafī gāšanas. ANO centieni um, tiek apdraudēti un ir pilnīgi skaidrs, ka šķelšanās dalībās starpā nav ļāvus rast risinājumu šim konfliktam, lai gan dažas no valstīm uh, pašas ir atbildīgas uh, notiekošajā. Es te domāju Franciju un Itāliju. Uh, cilvēkiem ir apnicis, viņi nevar dzīvot, dzīvot šādā uh, militāru draudu situācijā. Uh, Un šī uh, jaunā uh, militārā situācija no tās iegūs tikai daļš un citi. Tas viss novedīs pie jauna imigrācijas viļņa, tas destabilizēs reģionu, un te es domāju īpaši par Tunisiju. Situācija ir sprādzienu bīstama, un Eiropas Savienībai jādara viss iespējamais, lai puses atgriezt pie sarunu gādu, lai rastu miermīlīgu risinājumu saskaņā ar notiekošo un lai nebūtu atkal jauna asins izliešana. Paldies! Paldies Lalons kundzei. Un tagad vārds Eserič kungam. Paldies. Lībija un viss šis arābu pavasars ir um, mācība par to, kas notiek, kad rietumnieki iesaistās, kad mēs drīzāk um, izraisām vairāk ļaunu nekā labu. Paraudzieties uz to, kas notiek haoss, bēgļi, bojā gājušiem, kurš no tā iegūst teroristiski grupējumi. Mums ir jāsaprot, ka nākotnē Iesaistoties ar bumbām un militāru darbību šādās vietās, mēs noteikti neradīsim risinājumu, mēs tikai visu padarīsim sliktāku. Mums ir jārunā ar cilvēkiem, mums ir jāpalīdz viņiem ar diplomātiju, ar tirzniecību, bet mums jāsaprot arī, ka intervence šajos reģionos nav pareizais risinājums. Pareizais risinājums ir tirsniecība un sarunas. Paldies! Paldies Esteriča kungam. Tagad vārds Pauspišielu kungam. Paldies priekšsēdētāji. Es ļoti rūpīgi ieklausījos augstās pārstāvs teiktajā, un e, mēs pilnībā piekrītam situācijas aprakstā, proti mēs cenšamies rast politisku risinājumu Tas, ko šobrīd dara eh, ģenerālis Hafters, viņš tikai destabilizē situāciju vēl vairāk, bet man rodas iespējas, ka mums nav kopīgas stratēģijas. Eh, daži kolēģi jau teica, mums trūkst konkrētas rīcības, ko mēs darīsim šādā sarežģītā situācijā. Es saprotu, ka situācija nav vienkārša, lai varētu rast politisku risinājumu. Tas ir jautājums, kur uzdod jums, Mogarīnī kundze. Es saprotu, ka nav vienkārši, un mēs nevaram atrisināt situāciju ar sarunām, bet. Uh, Es baidos, ka mēs tikai par to runājam un necenšamies darīt neko konkrētu, lai rastu miermīlīgu risinājumu šim konfliktam, un rezultātā mēs nu, nonāksim tikai pie lielākas eskalācijas un pie tā, ka tūkstošiem bēgļu ieplūdīs Eiropā. Mums jārod risinājums. Paldies! Paldies! Pospišilkungam tagad vārds Droļievska kungam. Vēlos paust atbalstu augstās pārstāvis eh, centieniem un arī ANO centieniem. Mēs domājam, ka darām visu iespējamo, bet mums jāatceras, ka mums ir nepieciešama padziļinātāka izpratne par situāciju. Mums nav pienācīgas informācijas, un bieži vien mēs esam pārsteigti par uh, notiekošo. Mēs uh, ciešam arī tīri finansiāli, un daudzos gadījumos esam bezspēcīgi. Es domāju, ka tiem dienestiem, kas strādā mūsu labā, būtu nepieciešama labāka izpratne, kvalitatīvāka informācija, lai mēs varētu rīkoties konsekventāk un, e, konsekventāk un efektīgāk. Daudzos gadījumos, kad runājam par uh, ārpolitiku, kad runājam par situāciju Āfrikā, tuvajos austrumos, ir kas tāds, ko mēs nevar piekrist. Proti šis pārsteiguma moments, um, negatīvais pārsteigums, jo mums pietrūks zināšanu, informācijas, tāpēc es vēlētos, lai mums būtu konkrētāka informācija un vairāk zināšanu. Paldies! Paldies Strojevska kungam! Līdz ar to esam noslēguši brīvā mikrofona procedūru, un tagad man ir prieks dot vārdu augstajai pārstāvēji Magarīnī kundzei. Paldies, priekšsēdētāji! Eh, vispirms vēlos izteikt nožēlu, ka eh, vairāk kolēģi, kas uzdeva jautājumus, tomēr ir atstājuši zāli, un es nezinu, vai man vajadzētu atbildēt uz šiem jautājumiem, bet es to darīšu. Vēlos arī teikt, ka, kad runājam par tik nopietnu eh, jautājumu, mēs pie tā strādājam ne tikai mēs, bet arī ANO un mūsu partneri reģionos, Āfrikas Savienība, Arābu Līga. Ļoti žēl, ka Tādos uh, gadījumos uh, ir vairāk skatītāju skatītāju rindās nekā deputātu šeit zālē. Es ceru, ka turpmāk šī jautājuma pelnīs vairāk uzmanības no kolēģu puses, bet tas katrā ziņā ir arī kompliments tiem, kas šeit ir klāt zālē. Paldies par atbalstu darbam, kuru esam paveikuši pēdējo nedēļu un pēdējo gadu laikā, lai veidotu kopīgu Eiropas nostāju šajā jautājumā jo izējas punkts nevienmēr ir bijis eh, vienotība, bet šobrīd mums ir vienota Eiropas Savienības politika un rīcība, lai stabilizētu eh, šo valsti, lai dotu iespēju lībiešiem, iedzīvotājiem, interesētajām pusēm, dažādajām sarunu vedējiem, institūcijām, neatkarīgi no tā, cik konfliktējošās pozīcijās viņi atrodas. Uh, rast pašiem savu uh, veidu, kā vienot valsti. Es vēlos pateikties parlamentam par atbalstu šajā darbā, un es domāju, ka mums ir izdevies paveikt uh, labu darbu šajos ārkārtīgi sarežģītajos apstākļos. Es domāju, ka mēs varam būt lepni vismaz ar eh, divām lietām. Vispirms, uh, par šo atbalstu, kuru mēs nepārtraukt sniedzam ANO un ANO īpašiem sūtnim, jo viņi vienmēr ir rēķinājušies ar Eiropas Savienības atbalstu politiski, finansiāli, diplomātiski uz vietas. Arī es lepojos ļoti ar to, ka mūsu personāls devās atpakaļ uz Tripoli pirms turp devās daudzu valstu personāls um, Es ceru, ka arī tagad viņi pēc iespējas ātrāk atgriezīsies Tripolē. Es viesojos šajās telpās, in, eh, atvēru tās, un es tik tiešām ceru, ka situācija atgriezīsies normālajās sliedēs. Nu, vismaz daļēji, jo vismaz šobrīd ir pilnīgi skaidrs, ka pilnīgi normālās slīdēs tas nevarēs notikt, vismaz ne tuvākajā nākotnē, bet katrā ziņā Eiropas Savienība kā institūcija vienmēr ir centusies atbalstīt konstruktīvā veidā gan finansiāli, gan politiski un diplomātiski. Un tas, protams, arī pateicoties šā parlamenta atbalstam. Otra lieta, ar kuru es lepojos šajā sarežģītajā kontekstā, ir darbs, kur mums visbeidzot ir izdevies sākt, proti par šiem aizturēšanas centriem. Mums ir jācenš tos um, iztukšot un slēgt kopā ar ANO dienestiem. Es vēlējos, lai debats notiktu par Lībiju un lībiešiem un nevis par imigrantiem, jo, ja notiek šāda militāra eskalācija Lībijā, jāsaka pavisam atklāti, Es vispirms satraucos par cilvēku dzīvību zaudēšanu, par to, ka zūd iespējas, ko panākt ar uh, diplomātisko um, mm, dialogu. Bet vispirms mums ir jādomā par uh, cilvēkiem, un es priecājos, ka uh, vairāk no jums to pieminējumi. Vispirms jāsaprot, ka ik viens, par kur jūs runājat, ir cilvēks, un Otrakārt, protams, mums ir jādara viss iespējamais, eh, lai lībieši paši varētu eh, vadīt savu valsti. Un viņi ir pelnījuši, lai mēs pret viņiem izturētos kā pret partneri. Bet vienlaiks var teikt, jā, pēdējo gadu laikā esam sākuši strādāt kopā ar ANO aģentūrām un Āfrikas Savienību, lai iztukšot šos aizturēšanas centrus, lai pārtrauktu cilvēku tirzniecību. Un gada laikā apmēram mums ir izdevies eh, palīdzēt ANO eh, bēgļu komisariātam, eh, lai viņi varētu atbrīvot šos bēgļus no aizturēšanas centriem, pārvietot uz centriem, kurus aizsargā ANO un tālāk nosūtīt uz izcelsmes valstīm, sadarbojoties arī ar Āfrikas Savienību un citām valstīm. Uh, Protams, tas viss notiek situācijā, kurā uh, notiek militāra eskalācija, un, protams, tas padara situāciju sarežģītāku. Tāpēc es arī atbalstīju un uzsveru to vēlreiz aicinājumu, ar kur nāca uh, klajā Filipo Grande visām pusēm, lai garantētu piekļuvi uh, personālam no ANO. Lai tas varētu piekļūt šiem aizturēšanas centriem, mums ir jāturpina šis darbs, tas ir izšķirīgi svarīgs. Uh, Daži no jums uzdeva īpašus jautājumus, kas, kas ir saistīti ar Lībiju un mūsu darbu pie imigrācijas jautājumiem. Jāsaka, šajos jautājumos esmu uh, um, izteikusies ļoti skaidri. Nē, Eiropas Savienība neuzskata Lībiju par drošu valsti. To ir teikuši arī man kolēģi komisijā. Mūsu, situ, mūsu nostāja nav mainījusies, un tas ir pilnīgi skaidrs, ņemot vērā arī pašreizējo kontekstu. Uh, Un daži no Eiropas parlamenta deputātiem uzdeva man arī jautājumu par operāciju Sofija. Kā jūs zinat, tas nav nekāds noslēpums, mans ierosinājums dalībvalstīm nebija pārtraukt šo kuģu izmantošanu. Es vienmēr esmu bijusi par šo kuģu uh, Uh, darbību starptautiskajos ūdeņos. Esmu strikti vērsusies pret cilvēku tirzniecību, un ja bēgļu pieplūdums uh, vismaz uz Itāliju ir samazinājies par 80%, tad tas ir arī pateicoties šai operācijai Sofija. Un ne tikai, protams, bet arī pateicoties tam. Un, protams, jūs te redzat arī pretruns, uh, proti nav iespējams īstenot šādu jūras glābšanas operāciju bez uh, jūras spēkiem. Uh, Tāpēc es ceru, ka dalībās var vēlreiz apsvērt savu lēmumu un nolemt tomēr izmantot šos kuģus starptautiskajos ūdeņos. Es domāju, ka pašreizajā situācijā tas eh, būtu ļoti saprātīgi. Ne tikai, lai vērstos pret cilvēku tirgotājiem vidusjūrā, bet arī, lai izpildītu pienākumu, kur esam uzņēmušies, proti īstenojot ANO drošības padomas rezolūciju par uh, par ieroču un naftas embargo kontroli. Un to, protams, efektīvāk var īstenot ar kuģu klātbūtni jūrā. Un jau atkal jāsaka to, ko esmu teikusi publiski ļoti atklāti jau iepriekš. Esmu pārliecināta, ka bez uh, kuģiem operācija Sofija nevar, nevarēs pilnībā īstenot savu mandātu efektīgi, tāpēc es ceru, ka dalībvalsts pārskatīs savu lēmumu. Tā ir viņu atbildība, viņu izvēle, un es ceru, ka eh, turpmāk viņi izdarīs citus secinājumus. Un noslēgumā vēlos teikt, ka Vēlos pateikties jums visiem dažādo politisko grupu pārstāvjiem par atbalstu šim spēcīgiem aicinājumam un darbam, kur īstenojam uz vietas jau gadiem ilgi kopā ar ANO. Jo šobrīd mēs cenšamies panākt pie lībiešu vadīta politiskā procesa, kas eh, ir vienīgā cerība valstī izkļūt no šī konflikta un eh, samazināt šo eh, militāro spriedzi, uzbrukums, eskalāciju, rast risinājumu, lai radītu eh, spēcīgas iekļaujošas institūcijas un atjaunot šo valsti. Esmu pārliecināta, ka mēs pavisam skaidri varam teikt, ka Bez dažām retajām balsīm, kas šeit izskanēja, tomēr es dzirdēju ļoti spēcīgu atbalstu atvērtiem humanitāriem eh, koridoriem, lai piešķirtu ārkārtas humāno palīdzību, lai panāktu nepārtra... šādu uguns pārtraukšanu, lai atgrieztos pie politiskā risinājuma, organizētu šo konferenci ANO vadībā un mēs kopā esam gatavi sniegt šo atbalstu, un esmu pārliecināta, ka tā ir cerība lībiešiem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 par Izraels teritoriju un iespējamā rietumkrasta apmēķņa aneksiju. Tas ir saistīts ar 77. Eh, gada kara iznākumu, bet eh, tas ir saistīts tiešā veidā arī ar ASV administrācijas lēmumu atzīt eh, Golāns augstien par Izraels teritoriju un iespējamo rietumkrasta apmēķņa aneksiju. Vēlos aplūkot šos divus jautājumus atsevišķi. Vispirms tātad ASV lēmums. Eiropas Savienībā ir viennozīmīgi nostāja nostāja, un uh, to es esmu vairāk kārtīgi atkārtojis laika gaitā un arī pavisam nesen, Eiropas Savienība neatzīst Izraēlas uh, Eh, tiesības uz jebkuru no okupētajām teritorijām saistībā ar starptautiskajām tiesībām un ANO eh, drošības eh, padomas attiecīgajiem lēmumiem, un tas attiecas arī uz Golānas augstiem. 27. martā es nācu klajā ar paziņojumu visu 28 dalību valstu vārdā, noprecizējot, ka tā ir ES pozīcija attiecībā uz Golānas augstieņu statusu un šī pozīcija nav mainījusies. Paralēli tām piecas ES eh, e dalībvalsts, kas patreiz ir ANO drošības eh, padomē, eh, pauda šo kopīgo nostāju arī Ņujorkā. Un mēs vienmēr esam vērsušies pie dalībvalstīm, lai tās runātu vienā balsī, un šajā gadījumā tas arī efektīvi notika, un es vēlos pateikties piecām dalībvalstīm mm, ANO drošības padomē par šādu nostāju, jo um, šī uh, praksa, kad eh, šīs piecas um, dalību valsts um, koordinē savu pozīciju un koordinē to arī ar mani, un tas um, tā regulāri notiek, un tas eh, vēlreiz eh, parāda to, ka mēs atbalstām kārtību, kas balstīta uz starptautiskajām tiesībām. Atgriežoties pie otrā jautājuma par Izraels terito iespējamo rietumkrasta apmetņu aneksiju, es nevēlos komentēt, komentēt eh, mm, nākamās valdības rīcību vai politisko nostāju, bet var tikai teikt, ka nesen esam novērojuši uh, to, ka pēdējos mēnešos Izrēla turpinā būvniecības darbus attiecīgajās teritorijās, veidojot apmetnes, un mēs arī izdevām paziņojumu, ka mēs uzskatām, ka jebkādas šādas darbības uzskatāms par nelikumīgām saistībā ar starptautiskajām tiesību normām, un divu valstu risinājums šajā situācijā tiek um, ne tikai apstrīdēts, apdraudēts, bet uh, šis redzējums, šis sapnis pa, uh, sabrūk. Un jāsaka, ka atteikšanās no uh, divu valstu risinājumu uh, ieviesīs uh, hausu ne, um, ne tikai uh, Golānas augstienēs, uh, bet arī visā šajā teritorijā. Un Izraels un Palestīnas um, konflikta eskalācija uh, varētu uh, nestabilitāti šajā reģionā vēl tikai palielināt un iziet ārpus kontrolas. Un vienmēr tic uzsvērts, ka divu valstu risinājumu un Palestīnas valsts izveidošana uh, Arābu pasaulē tika atbalstīta un Šis reģions, kā zinat, pēdējos gados ir bijis jau īpaši nozīmīgs. Mums pienākums ir uzturēt šo redzējumu par divu valstu risinājumu um, dzīvu, ja tā varētu teikt, un tajā pat laikā uh, jebkur nākotnes plāni, kas ir saistīti ar Izrēlu un Palestīnu, tiem ir e, jābalstās uz starptautiski atzītiem parametriem, un tas ietver 1967. gada robežu demarkāciju, un e, Jeruzālēmē ir paredzēta kā šo divu valstu e, teritorijas nākotnes galvaspilsēta, un mēs šādu nostāju e, esam uzturējuši vienmēr un turpināsim to darīt. Un, e, Eiropas Savienība piekrīt um, robežām pirms, uh, kas bija spēkā pirms 1967. gada, tikai tad, ja um, kāda no pusēm, um, ja, ja abas puses uh, par to vienojas, bet jāsaka, ka divu valstu risinājums ir svarīgs mieru nodrošināšanai, drošības nodrošināšanai, sakot jau pašas Izraēlas drošību, un tas ir arī svarīgi demokrātijai gan Izrēlā, gan Palestīnā. Un tas ir svarīgi, lai garantētu patiesu ilgtspējīgu ekonomikas izaugsmi gan izrēliešiem, gan Palestīnai. Un vēl jo svarīgāk, tas ir svarīgi mieram, drošībai un ekonomikas izaugsmē visā reģionā. Ja situācija neuzlabosies, tad tā tikai pasliktināsies, un tā ir realitāte, ko esam novērojuši pēdējos gados, un es domāju, ka šajā grūtajā laikā šīs divu valstu risinājuma perspektīvas uzturēšana ir uh, pats labākais, ko varam darīt, un tas ir pats labākais, ko varam darīt miera un stabilitātes uh, uh, vārdā šajā reģionā, un mēs to arī noteikti tā turpināsim darīt iesaistot eh, visus, kas ir eh, gatavi uzturēt ilgtspējīgu mieru, sākot ar mūsu arābu partneriem, un gribu teikt, ka pēdējos mēnešos mums bija iespēja tikties ar Arābu līgas eh, valstu vadītājiem pirmajā samitā Eģiptē, un tas Pirms dažām nedēļām mm, tas bija jau trešais eh, Arābu valstu eh, samits. Un jāsaka, ka šis divu valstu risinājums un Golānas augstieņu teritorijas risinājums eh, bija uh, tas kopsaucējs, uh, kas saliedē uh, mūs ar mūsu arābu partneriem šajā sarežģītajā situācijā un šajā uh, Uh, sarežģītajā reģionā, un tas ir ļoti svarīgi, lai nodrošinātu mieru un stabilitāti visā šajā reģionā. Paldies! Kiitokset korkealle edustajalle. Paldies augstajai pārstāvēji, un tagad došu vārdu Tautas partijas grupas vārdā Predes kungam lūdzu. Cienīt augstā pārstāve, manā <clears throat> grupa iestājās pret vispār šīm debatēm kas skar jautājumu par Golāna augstieniem. Jo jāatzīst, ka šeit faktiski arī ir jāvēro līdzinājā revolūcija no 2007. gada, kur mēs runājam par Izraels mm, suverenitāti un arī jau arī iepriekš skatot jūsu sagatavotās deklarācijas. Prezidenta Trumpa paziņojumi šobrīd neko nemaina šajā situācijā. Un līdz ar to arī sestā aprīļa paziņojums un deklarācija par Rietumjordānu un Jordāniju nu, neko nemaina šajā situācijā. Tādēļ ir pilnīgi nepamatot šo jautājumu šodien skatīt Eiropas parlamentā. Mūsu kreisie draugi pieprasīja šīs debates, un tagad var par to priecāties. Bet ko mēs vēlētos uzsvērt? Sīrijas valsts sagraušana ir radījusi vēl trauslāku situāciju Golāna augstienē šajā reģionā un tiešā veidā apdraud arī Izraēlu kā valsti. Mēs redzam, ka šīti arī e, un Hezbollah aktīvi darbojas šobrīd, un viņus atbalsta Sīrija un Irāna. Prēra. Ja sitten... Paldies Predes kungām. Tālāk e, sociāldemokrāta grupas vārdā dod vārdu Valenciāno koncei. Paldies priekšsēdētājiem. Godīgi sakot, tas, kas notiek starp Izrēlu un Palestīnu, Un tas, ko dara Trumpa administrācija, tas nav nekas jauns. Ir ļoti skaidri redzams, kāda ir viņu mērķi, lai arī varbūt pretskungs ir pārsteigts, bet problēma ir, ko mums darīt šādā situācijā. Kādēļ mēs joprojām esam eh, tik nedroši uh, Eh, un kādēļ mēs eh, skaidri nepasakām, ka Izraela pārkāpja starptautiskās tiesības un kādēļ mēs eh, pieļaujam, ka Izraēlas un ASV valdības pārkāpj starptautiskās tiesību normas. Uh, un kādēļ mēs nevaram pieprasīt, eh, lai eh, citi rīkojas atbilstoši starptautiskajām tiesībām, bet eh, citiem mums to pieprasīt ir bail. Un es domāju, mums ir skaidri ehm, jāpasaka, kāda ir mūsu nostāja un jāatzīst, ka ASV nostāja ir naidīga mūsu pozīcijai. Un jāsaka, ka šī uh, Diemžēl varbūt ir viena no manām pēdējām uzstāšanās eh, šajā zālē. Tomēr gribu teikt, ka mēs nevirzāmies uz priekšu un šajā miera izcinājumā, un tas, kas notiek patreiz fiziski padara neiespējamu divu valstu risinājumu, un man šķiet ir pienācis laiks izteikties skaļāk un drosmīgāk. Paldies Valenciāno kundzei, tālāk EKR grupas vārdā dodu vārdu Belderkungam lūdzu. Paldies priekšsēdētāji! ja jūs uh, esat eh, bijusi Golāns augstienēs, tad jūs zinat, cik svarīga tā ir Izraēlas pilsoņiem un Izraēlas drošībai. Jūs zinat, ka turpat blakus ir Sīrija un Irāna ar Hezbollu. Ja jūs izturties pret Hezbollu un Irānu nopietni, tad jūs zināsiet, ka viņi ir teroristi, kas vēlas no pasaules kartes noslaucīt uh, ebreju valsti. Un tas, ka ASV atzīst Golānas augstienes eh, kā Izraēlas teritoriju, ir ļoti svarīgi un atbalstāmi. Tajā pat laikā uh, varbūt mums ir jāmeklē mierisinājums savādāk. Ja jūs bū, esat bijuši Golāns augstienēs, tad jūs saprotat, ka um, Izrēlas tauta ir eh, bībeliskā veidā saistīta ar eh, šo, šīm teritorijām, un mm, es domāju, ka eh, jūs, kā, jums kā sabiedrotajiem vajadzētu um, piekrist tam, ko dara ASV, un arī atbalstīt uh, ASV rīcību attiecībā uz Golāns augstiņu atzīšanu. Paldies! Um, tālāk. Uh, Valtmans kundze. Priekšsēdētāji, augstās pārstāvis kundze, es esmu noraizējusies par situāciju uh, Izrēlā. Mēs redzam, ka Izrēla ir principā atteikusies no divu valstu risinājumu. Premjerministrs Natanjahu vēlas paplašināt Izrēlas teritoriju un anektēt rietumu krastu. Uh, Miera process, vismaz no manu viedokļa raugoties, vienpusēji tiek apturēts un atstumts atpakaļ. Un man šķiet, ka Startautisko tiesību pārkāpumi no Izraēlas puses tiek vienkārši akceptēti un pat veicināti. Augstās pārstāvis kundze, vai nebūtu uh, Uh, pienācis laiks izteikties skaļāk un nepārprotamāk. Mēs esam uh, piekrituši divu valstu risinājumam, kā tas noteikts 1967. gada demarkācijas līgumā, kur Palestīnas un Izraels tautas varētu miermīlīgi dzīvot uh, plecu pie pleca. Uh, 37, 27 eh, valstis eh, nosūtīja jums vakar vēstuli, kur mēs lūdzām jums eh, nepārprotami paust mūsu viedokli par to, ka ir iespējams tikai viens risinājums, lai novērstu karu. Tas ir divu valstu risinājums, un es lūdzu jūs arī pievērst uzmanību šai vēstulē, kas tika nosūtīta. Paldies, Valtmans kundze, tālāk. Goe NGL um, grupas vārdā dod vārdu Matijas kungām lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Jums taisnība situācija nav nekas jauns, bet mēs um, piedzīvojam situācijas eskalāciju, kas apdraud miera procesu tuvējos austrumos. Palestīnas teritorijas uh, jau Um, ir tikušas um, apgūtas, ja tā varētu teikt, bet tagad Izraēlas valdība to ir pateikusi vēl skaidrāk, bet mums ir jādomā, ko mēs darīsim un kādas tam būs sekas. Mums taču ir asociācijas nolīgumi, vai mēs gatavojamies tos apturēt? 1967. Eh, gada eh, robežu eh, aizstāvēšana, vai tas ir tikai mm, kaut kas, kas rakstīts uz papīra? Es domāju, mums ir jārīkojas. Un noslēgumā es gribētu pateikt Prēdas kungam Tad, kad cilvēku tiesības tiek eh, izmantotas un no ar tām tiek manipulēts vēlēšanu mērķu eh, labā, tad tas ir ļoti eh, slikti un nav atbalstāmi. Paldies! Tālāk Es eh, gribētu norādīt eh, Matijas eh, kundzei, ka mums nav, jā, nav paredzēts šeit bļaut vienam uz otru, no vienas pārnu uz otru. Tālāk dod vārdu Aukens kundzei. Paldies, Mogarīnī kundzei, un paldies, ka jūs skaidri paužat savu nostāju, bet līdz šim. Uh, Izraēla turpina nelikumīgu Palestīnas teritoriju okupāciju, un mums no vārdiem ir jāpāriet uz darbiem. Un vēlos pieminēt arī uh, vēstuli, kas tika pieminēta. Šajā vēstulē tiek uh, dota atsauce uz ANO rezolūciju 2334, bet Es uzskatu, ka mums ir jāpārcērt jebkādas saiknes, jebkādas biznesa saiknes ar uh, nelikumīgo apmetņu uh, teritoriju, uh, kur Izraela ir izvērsusies. Un es domāju, mums ir jāatbalsta eh, gan Izraela, gan Palestīna, lai tās neatteiktos no sapņa par divu valstu risinājumu. Paldies! Paldies Aukens kundzei, tālāk sociāldemokrātu. Ne, es atvainojos, eh, tālāk eh, dodu vārdu Arēnas kundzei, lūdzu. Paldies priekšsādātājiem. Ir tā, ka Eiropas ārpolitika nekad nav bijusi tik ļoti atsvešinājusies no ASV ārpolitikas. Arī šodien, kur mēs runājam par tojām austrumiem, mēs redzam, ka. Uh, mēs redzam, ka ir līdz ko ir jautājums par Irānu, amerikāņi nostājas citā pozīcijā, līdz ko citi arī citi ārpolitikas jautājumi, ASV nostājas savā pozīcijā. Un, un faktiski viņi ir gatavi atbalstīt pašu ekstremāko Izraels valdības spārnu, uh, Uh, un arī paši to veicina, pārceļot savu vēstniecību uz Jeruzalemi, atzīstot līdz to kā vienīgo Izraels kap, uh, galvaspilsētu. Un tagad ir atkal nākamais jautājums par Golāna augstienēm, un ASV tiešā veidā pārkāpj starptautiskās tiesības un ANO rezolūcijas. Un vienlaiks tomēr arī padome ir skaidri pateikuši, ka mēs vēlamies tomēr izsnāt nu, tīzniecības sakarus ar ASV Un, manuprāt, tas ir ļoti nopietns un nepareizs solis, kas faktiski līdz to eh, iedrošina ASV. Augstā pārstāve, jūs, kas strādājat pie diplomātijas ārpolitikas jautājumiem, te ir divas lietas, kuras tam eh, jūs varat tieši izmantot. Viens no tiem ir tirzniecības lots, ir, otrs ir eh, vienkārši vispārējais darbības nolīgums. Un tādēļ jums ir vajadzētu izmantot jūsu instrumentus, lai tomēr arī veicinātu divu valstu risinājumu nākotnē, kas šobrīd attālinās no realitātes, attālinās arī pateicoties Izraels politikai, kas tikai runā par turpmākām aneksijām, un līdz ar to Palestīna, kas zaudē visas savas cerības. Un tādēļ ir jums jādara viss, lai tomēr veicinātu divu valstu risinājumu. Paldies! Tagad seko brīvais mikrofons, bet pirms tam. Uh, ir zilā kartes jautājums no Rēdskunga. Vai jūs to pieņemat? Lūdzu, lūdzu jums 30 sekundes. Mm, godā tam arī. Tu saki, ka ASV attālinās. Bet vai tev nevajadzētu padomāt par to, ka, ka tas arī katrā ziņā kaitēm šādi apzīmējumi mūsu attiecībām ar ASV? jums personīgi, un arī kreisajiem un ekstrēmi kreisajiem, kas arī šeit atbalsta jūsu idejas. Vai jūs neredzat, ka mēs graujam savas attiecības un labo starpības garu ar ASV? Kāpēc katru reizi ir jāmēģina kaitināt amerikāņus? Godātais Prēdskungs, godātais Dāna nevajadzētu taču gaidīt ka starptautiskās tiesības aizstāvēs tikai kreisie. Tad, kad Trumps izdomā uzlikt savus alumīnija tarifus, lai aizliegtu e, alumīnija importu ASV, tikai aizbildinoties ar drošību, nu, tas tiešām kā veidā nozīmē, ka pārkāpj starptautiskās tiesības un starptautiskos nolīgumus. Tad, kad viņš paziņo, ka Golāna augstienes jau ir Izraels īpašums, nu, tad jau nav runa vairs par kreisajiem Eiropā, kuriem būtu vienīgiem jāceļ trauksme. Mums ir jārunā par tiešām visiem būtu. Un ja tu gribi tiešām izlikties un izklāties uh, Trumpa priekšā, nu, tas uh, kreisie to nekad nedarīs. Prēda ja arēna. Ja nyt nu sitten... Paldies. Tās bija atbildes un jautājuma apmaiņas starp Arēnu Mariju un Pretskungu, un tagad seko brīvais mikrofons. Un atkal ievērojiet mūsu zināmo loģiku tā kā daudz ir lūguši vārdu, un tomēr arī skatot uz laiku, es ierosinātu visiem, kas jau izteicās arī iepriekšējā brīvā mikrofona sadaļā šodien, šajā sadaļā vārdu vairāk neiegūs. ja nu vien gan arī tā, ka varbūt kāds neieradīsies, nu, es domāju, ka mēs nodrošināsim tādu godīgu sadalījumu starptautiskām grupām. Un līdz ar to pirmajam vārds Jose Sančes Salafranka. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji, cienīt augstā pārstāvja dāmas un kungiem. Jūs, protams, varat būt katru reizi eh, draugs Izrēlai, bet ne jau katru reizi, kad ASV prezidents kaut ko paziņo Eiropas Savienībai, jāmaina sava pozīcija. Un priekšsēdētāji, ja tā arī ir, ka attiecībā uz Izraels statusu un no um, rezolūciju par Izraelu un attiecīgi par Golāna augstieniem. 2, 4, 2 un 907 rezolūcijas un arī par rietumkrāstā um, abūvi. E, šie Šīs rezolūcijas skaidri apliecina, ka tiek sagrauts uh, starptautiskās sabiedrības uh, nu, līdz šim vienprātība un sarežģīja vēl tālāk miera procesu un apdraud divu valstu risinājumu. Eiropas Savienība ir iestājusies un iestājas par divu valstu risinājumu, un to vēlas gan arī izrēlieši, gan palestīnieši. Sehr geehrte hohe Beauftragte! cienīt augstā pārstāve, eh, godātā priekšstādātāja. Esmu pateicīgs, ka mums ir šīs iespējas šodien par to izteikties. Mēs nevaram pieļaut, ka Trumps visu laiku pārkāpj starptautiskās tiesības un šajā gadījumā atzīst Golāna augstienas kā Izraels teritoriju. Ja mēs skatāmies, kas notiek tālāk, miera process ir eh, apgrūtināts. Uh, ASV prezidents ar savu paziņojumu par to, ka rietumkrasts, tāpēc pierošana Izraels premjeru paziņojumu, ka rietumkrasta teritoriju apbūve būtu nākamais solis, nu, tas arī vēl vairāk apdraud visu šo miera procesu, tuvojas austrumos. Mēs savukārt paziņojam, ka vēlamies arī mm, turpināt un veicināt tirzniecības sarunas ar ASV. Nu, mm, mēs redzam, ka Izrēlā arī nostājas ļoti kaunieciskās pozīcijās un ir gatava visu laiku uzstāt savām tiesībām. Bet, diemžēl, šajā ziņā ir visi zaudētāji. Mums vajadzētu visam skaidri pateikt, ka Eiropas Savienība iestājas par starptautisko tiesību ievērošanu status quo un līdz ar to ar noteikto līdzinējo robežu. Un līdz ar to arī Eiropas valsts nedrīkst pārcelt savas vēstniecības uz Izrēlu, kā to ir izdarījusi ASV. Paldies! Paldies līdzekungam! Tālāk Arne Gerika. Die ganze biblische Geschichte Israels beruht. Visa Izraels vēsture balstās uz to, ka viņi ir jūdu valsts un tautas uh, izcelsmes vieta. Ja mēs arī runājam tālāk par Golāna augstenēm un rietumkrastu, tas ir iespējams tikai tad, ja mēs skatāmies uz Izraels drošības situāciju. Tomēr Eiropa šobrīd stiprināsi Irānu, uh, Irānu, kas tiešā veidā arī iejaucas Sīrijā un līdz ar to vēl vairāk kāpina Izraels apdraudējumu arī caur Golānu. Ja mēs redzam, ka drīzāk aiz, aiz, eh, esam gatavi aizsargāt, piemēram, Meku, tas ir eh, visiem tik pašsaprotami, bet līdz ko runa par Izraelu, pēkšņi visi ir satraukti. Mums, kā Eiropas partneriem, ir jāiztais par mieru. Mieru reģionā, kas spēja nodrošināt arī trīs monoteoloģiju uh, uh, pastāvēšanu. Un mums, balstoties uz kopējo situāciju, šobrīd jāatzīst tikai viens uzticams partners, un tas ir Jūdu valsts Izrēla. Jau tauta, kas tūkstošiem gadu pieturas pie mūsu tiesību un vērtību izpratnes, un mums arī kalpo kā paraugs. ANO rezolūcijas pret Izrēlu, ir pilnīgi nepamatotas un nekādā veidā nepieļauj tas, ka Izraels iedzīvotāji tiek jūdi e, izraidīti no daudz lielākām arābu teritorijām. Paldies, atgādināšu, ka jums ir tikai pusminūte. E, minūte laika, nevis pusotra minūte. Lūdzu, nākamais runātājs. Paldies, priekšsādātāji! Arī šajā mūsu pēdējā sesijā mēs atkal runājam par ASV atbalstu, ko piedzīvojam starptautisko tiesību pakāpuma gadījumā, ko īsteno Izraels valdība. 25 tūkstoši arābu ebreji šobrīd dzīvo uh, Golāna augstienās. Un, um, skatot arī 67. gadu robežām, uh, Um, tur arī tas, tas ir tā bijis, bet šo pašu faktu izmanto arī jau jaunu apbūvju izmantošanai un attīstīšanai, un tas nav pieņemami. Vienīgais praktiskais risinājums mums būtu ierobežot šādu veidu plānoto apbūvi un aneksiju. Tādēļ ir jāuzstāj uz starptautisko tiesību ievērošanu un 67. gada robežu ievērošanu. Tāpat arī vēršos pie visiem uh, kas dzīvo šajās teritorijās. Mēs redzam šausminošu stāstu, ka cilvēks izdzer no viņu mājvietām un pārkāpj viņu pamat brīvības un pamat tiesības. Palestīnieši šobrīd ir samaksājuši par Izraels valsts tapšanu, un šobrīd šī demokrātija ir apdraudēta. Milans Zvēr tālāk. Paldies priekšsādātāji! Cenīt augstāk! pārstāvi. Miera process atrodas nemitīgā krīzes situācijā. Šis divu valstu risinājums izskatās masticams. Izraēlas situācija ir mainīga. Mēs redzam, ka ASV nostāja, lai gan viņi izveduši savu karaspēku no reģiona, un uh, Eiropas Savienības nostāja un uh, par mūsu lomu. Mums jābūt daudz aktīvākiem šajā visā procesā. Mēs nedrīkstam pieļaut, ka Eiropas Savienība, kas atbalsta uh, Palentīnu, kamēr ASV atbalsta Izrēlu, šāds sadalījums nav vēlams. Eiropas Savienība arī jāuzņemas sarunu vadītāja loma, nevis vienkārši novērotāja loma. Paldies! Tālāk Andrija Kristijā, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Mūsu parlamentam ir pienākums nodrošināt līdzsvaru, arī gatavoties mūsu pašu vēlēšanām, un tādēļ apsveicam, ka mēs šodien tieši runām arī par Golāna augstienām. Golāna augstienu jautājums reizē ir arī jautājums par nopietniem drošības apdraudējumiem, ar ko saskars Izrēla, tās ziemeļos ar to es saprotu vistiešā veidā arī Irīnas, Irānas un Sīrijas eh, šītu mm, kaujinieku organizācijas. Eiropas Savienība, ja mēs vēlamies nodrošināt līdzsvarot pieju, mums arī tomēr jāpliecina sava apņemšanās attiecībās uz Izraels drošību un tās nodrošināšanu. Kolēģi, varbūt es maldos, bet es domāju, ka šīs debats mm, nekalpo nevienam citām, jo kā sev pašai jo reāla situācija nemainās, un Eiropas Savienības nostāja ir senzināma. Paldies, Kristē kungs! Tālāk Branislavs Kripeks, lūdzu. <clears throat> Ďakujem, pani predsedajúca. Dnes počúvam... Paldies, priekšsādātāji! Mēs dzirdām ļoti daudz apvainojumus vēstus pret Izraelu šodien. Daudzi kolēģi runā un izsakās um, un uh, runā par tādām pasākumiem un sekām, kas visciešākā veidā ietekmē Izraels iedzīvotājus. Tas ir nepareizi. Ļaujiet norādīt dažas lietas. Izraēlē ir pašnoteikšanās tiesības un uh, paša aizsardzības tiesības. Un Golāns augstdienas ir nozīmīgs teritoriāls punkts, uh, no kura Izraela uh, var sagaidīt ienaidnieku eh, uzbrukumu. Vēsture jau ir pierādījusi Hezbollah terorisma uzbrukumus un arī Islāma valsts uzbrukumus, un Izraela nevar vienkārši uz to visu noskatīties. Viņiem ir jāspēj aizsargāties. Šobrīd skaitļi runā daudz skaļāk nekā mūsu politiskie paziņojumi. Izraels uzņēmēji šobrīd nodarbina 200 uh, tūkstoši arābus un, patiem, un arī, arī samaksā kārtīgu algu par viņu veikto darbu. Paldies! Paldies, līdz to esam arī izsmēluši. Tūlīt vēl pēdējām runātājām sadaļām. Brīvais mikrofons, vārds, skripakungs. Jā, par Jeruzalemes kā Izraels galvaspilsētas atzīšanu. Mm, tas bija pirmā provokācija, un tagad seko nākamā provokācija par to, ka Golāna augstienes ir Izraels teritorija, ko eh, taču Izraela atņēma Sīrijai 77. gadā. Tas ir uh, jaunums uh, atkal ASV politikā tuvajos austrumos. Un es pieņemu, ka tas ir, zinām, mērā arī saistīts ar Krieviju un viņu politiku, un tas ir tā kā tāds arī solis no ASV puses, ko šobrīd tolerē uh, citas buržuju partijas. Bet katrā ziņā tas nepalīdz Palestīnas valsts atzīšanai. Mm, Eiropas Savienība šobrīd mēģina tikai attīstīt vēl vairāk savas attiecības ar Izraēlu, it kā vispār nekādas problēmas nepastāvētu. Bet Golāns augstienis ir ļoti nepieciešams arī Palestīnai. Lai nodrošinātu Palestīnas neatkarīgu pastāvēšanu 76. gada uh, robežās ar Jeruzalemi kā tās galvaspilsētu. Papadakis. Ja sitten korkea edustaja, olkaa hyvä. Paldies, Papadimulis kungam, un tagad vārds klaukstē pārstāvē. Es atkārtošu vēlreiz kādu lietu, ko esmu jau vairāk kārt šajā zālē teikusi. Eiropas Savienība uzskata Izrēlu par partneri, par draugiem. Mēs uzskatām arī Palestīnu un Palestīna, palestīniešus par mūsu draugiem un arī turpinam uzskatīt ASV par mūsu partneriem un draugiem. Bet tas nenozīmē, ka mūsu lēmumus un politiku nosaka kur citur. Mēs pieņemam savus lēmumus balstoties uz to, kas mūsuprāt vislabāk veicinās mieru un stabilitāti reģionā, arī Eiropā, un kas balstās uz starptautiskajiem principiem un starptautiskajām tiesībām. Mūsu nostāja te nav mainījusies. Vienota reakcija nenozīmē, ka mēs būsim naidīgi pret mūsu sarunu partneriem, kas varbūt ir mainījuši savu nostāju sarunu gaitā, bet tas gluži vienkārši parāda mūsu pašpārliecinātību uh, un to, ka mēs uh, pieturamies pie savas nostājas. Iedzirdīga attieksme nav uh, pa, veiksmīgas ārpolitikas pamatā ideja, ka robežas var gluži vienkārši tā mainīt, ir ļoti bīstama gan uh, Eh, Izrēlā, gan Eiropā, gan jebkur citur. Un tieši tādēļ mūsu nostāja par Golānas augstieni ir tāda, kā tā, nemain, tāda, kā tā ir, tā nemainās. Mēs uzskatām, ka ir jāiet, jāievēro starptautiskās tiesības. Un pie šī principa pieturēties ir mūsu visu interesēs.